tiks eh, skatīts eh, nākošā sēdes sākumā. Ja iebildumi nebūs, tad tiks eh, apstiprināts protokols. Šī sēde tiek pārtraukta. Paldies!